Tagad mums būs uh, diskusija atbilstoši 106. pāntam mūsu reglamentā attiecībā uz uh, glifozāta kā aktīvās vielas atjaunošanu. Un uh, pirmā būs referente, labi ieskundze. Labi, ieskungs, protams, mēs atvainojamies. Paldies priekšsētāju kolēģi. Diskusijas šodien patiesībā sākotnēji darba kārtībā par šo jautājumu netika paredzēts, bet eh, nu, es domāju, ka ir teicām, ka tomēr mēs varam izdiskutēt šo jautājumu, jo jautājums patiesībā ir diezgan svarīgs. Un te ir runa par eh, cilvēku un dzīvnieku veselību, arī par apkārtējo vīdi. Tā kā tiešām esmu gandarīts, ka šodien mums ir iespēja izvērst šo diskusiju. Pēdējos mēnešos uh, ir bijušas diezgan intensīvas un plašas diskusijas saistībā ar uh, komisijas eh, lēmumu eh, atjaunot eh, autorizāciju šai aktīvai vielai. Atbilstoši regulē, kurai tirgu nonāk fitosanitārās preces, ir paredzēts noteikts regulējums, un tagad 16. gadā beigsies autorizācija šai vielai. Glifosāts ir herbicīds ar aktīvajām vielām, kā jūs droši vien daudz ziniet, kas seko līdz šai diskusijai. Un šis eh, herbicīds tiek bieži izmantots un ir brīvpējams tirgu. Pēdējos 40 gados eh, šī aktīvā viela ir izmantota ļoti daudz un bieži. Lauksainicībā tiešām eh, ir lauksainie, kas ir iecienījuši šo vielu un, un bieži to izmantojam. Un tomēr ir daudz iebilžu par šīs aktīvās vielas izmantošanu, kas nāk no uh, dažādu aktīvistu aprinām. Un arī mēs pēc konsultācijām esam nonākuši pie viedokļa, ka šī produkta autorizācija atjaunot nevajadzētu. Un jāskatās, kāds ir šīs vielas un citu līdzīgu vielu saturs, kuram, kuram tiešām nevajadzētu nonākt eh, tirgu. Un eh, mēs savā atzinumā aicinām komisiju eh, veikt neatkarīgu aktīvo vielu izvērtēšanu, sevišķi glifocīta izvērtēšanu, ņemot vērā jaunākos datus. Jo mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka šī viela var būt kancerogēna, un tāpat arī var, tā ir iepšības, kas var graut eh, endokrīnās, eh, endokrīno sistēmu. Eh, jāņem vērā jaunāk, jaunākie zinātniskie dati tiešām. Un eh, līdz ar to mēs aicinām komisiju paspēc solīt atpakaļ un kopā ar neatkarīgiem ekspertiem veikt izvērtējumu. 15. gada martā IAK, tātad starptautiskā mm, kancerogēno vielu izpētes aģentūra, nāca klāja ar atzinumu, ka viņa prāt šajā vielā ir kancerogēns, mm, tātad kancerogēna viens vielas sastāvs. Un uh, viņi bija veikuši opīgus uh, eh, pētījums arī laboratorijā. EFSA, kas ir Eiropas pārtīkas eh, nekaitīguma aģentūra savukārt, pētēja šīs aģentūras eh, vērtējumam, savā vērtējumā atzina, ka visdrīzāk šī viela tomēr nav kancerogēna un ka šie elementi nesastādā risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, un ka līdz ar to nebūtu pamatots eh, um, um, kvalificēt šo vielu kā kancerogēnu. Nu, divas eh, aģentūras, eh, divi atzinumi un divi dažādi viedokļi. Un līdz ar to mēs eh, aicinām tomēr izmantot piesardzības principu, pieturēties pie šī piesardzības principa un atbilstoši tam nepieļaut to, kā tirgu nonāk produkti, kas var vilšas vai nevilšas sagādāt problēmas cilvēku un dzīvnieku veselībai. Un tāpat mums būtu nepieciešams nodrošināt, ka dalība valsts ir brīvas ievērot šo principu, ka tā nav sasvietas rokas. Tātad, ja ir tās dalība valsts, kas uzskata, ka šī viela, šis produkts sastāda eh, būtisku risku cilvēku veselībai, tad dalība valstīm ir jādod iespēju mm, liekt šīs vielas izplatības savā teritorijā. Ja pastāv risks, ka no, tā, no šī produkta izmantošanas var ciest cilvēku vai cilvēku veselību vai apkārtējā vidi. Nu, tādēļ mm, mums, kā mm, deputātiem, arī jāicina ievērt visaugstākie veselības standarti. Tādēļ vēlreiz atkārto, ka mēs aicinām komisiju atsaukt šo priekšlikumu un nepagarināt uh, autorizāciju šiem bīstamajiem vielēm. Tāpat arī vēlreiz aicinām EFSA aģentūru mm, sarūpēt mums uh, visus datus, kas tika izmantot par pamatiņu pētījumu. Paldies! Paldies eh, komisijas uh, vārdā Jurievs kundze. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Es tiešām atceros, ka Eiropas parlamentam ir kontrolas un izpējas tiesības, un uh, ir tiesības paust viedokli, vai attiecīgais tiesība akts pārsniedz uh, īstenošanas pilnvars, kas figurē pamatiesība aktā. Šai uh, sakarā vēlos atzīmēt, ka priekšlikums attiecībā uz glifocīta uh, autorizācijas pagarināšanu ir izskatīts atbilstoši procedūrām, kas figurē regulā uh, numur 1107 no 2009. gada un regulā 182 no 2008. no 2011. gada par komitoloģijas eh, procedūru. Līdz ar to komisija uzskata, ka tā nav pārkāpusi savas eh, īstenošanas pilnvaras. Komisijas dienesti ir nākuši klajā ar īstenošanas eh, akta projektu pastāvīgā komiteja atbilstoši tiesiskiem satveram, un komisijas dienestos tagad tiek spriest kopā ar dalību valstīm par to, kā tad eh, labāk iztenot eh, autorizācijas pagarināšanu glifocītam. Nu, ne, eh, mēs esam pilnīgi pilnā apņēmības atrast to labāko risinājumu, kas atbilst arī dalību valstu interesēm. Pastāvošais īstenošanas akta projekts līdz ar to visdrīzāk tiks mainīts, un to nevajadzētu uzskatīt par komisijas autonomu lēmumu. Cēmie deputāti, pirms jūs paužat, paužat savus viedokļus par ši, šo rezolūcijas projektu, Vēlos atgādināt dažas eh, svarīgas tēzes, kas izskanēja jau iepriekšo reizi spriešo par šo jautājumu vīdes komitejā. Regulas projektā figurē viennozīmīgas saistības eh, atjaunot autorizāciju, tad, ja eh, Eiropas ķimikālija aģentūra konstatēja, ka nav nepieciešama attiecīgās vielas reklasifikācija. Otkārt, komisija ir sākusi darbu pie sastāvu izpētes jau iepriekš, un patreizējais eh, mm, priekšlikums neļautu glifocītu ļaut, laist tirgu tad, ja tā sastāvā ietilptu eh, teleremīns, kas ir viena no tādām bīstamām aktīvajām vielām. Un treškārt komisija ir aicinājusi nozari um, publicēt uh, eh, pētījumus, ko veikušas attiecīgās kompānijas. Komisārs Andru Kaits nesen nosūtījis attiecīgu vēstuli glifocīta uh, izpētes grupai, un komisijas uh, dienesti arī saņēmuši atbildi no um, pieteikumu iesniedzējiem, no tātad tiem, kas iesniedz šo sūdzību, un precizē tagad detaļas. Paldies, komisārs kundze! Tautas partijas vārdā Anželika um, Delajē, De, Delajē kundze, lūdzu. Komisāras kundze, eh, priekšsēdētāja kungs Tāmas un kungi. Vispirms es gribētu atgādināt, ka šeit ir runa par iebildumu par īstenošanas aktu, un līdz ar to tam nebūs pilnīgi nekādu juridisku saku. Es tomēr gribētu ņemt vērā pilsoņu bažas, un pašlaik lauksamniecības nosarē ir milzīga krīze. Eiropā eh, ļoti daudzi lauksamnieki uh, eh, ir izmantojuši glifozātu uh, eh, lauksamniecības ražošanā, tātad te ir runa par herbicīdu. Pašlaik nav citu ekonomiski dzīvotspējīgu uh, iespēju, kas būtu pieejams lauksamniekiem un kas nekaitētu sabiedrības veselībai. Uh, bet eh, mēs uzskatām, ka šai bloķēšanai būtu jāpieliek punkts. Es gribētu arī atgādināt, ka uh, Ehm, mums ir runa par procedūru, par vielu homodiģilizēšanu, par kuru deputātiem ir jābalso. Šeit ir jāievēro arī visi termiņi. Komisija, protams, var atgriezties pie savas atļaujas sniegšanas, un mums ir eh, jāgaida arī analīzes līdz 2017. gada beigām. Esmu iesniegusi grozījums tautas partijas grupas vārdā, kur ir paredzēti laika ierobežojumi. Tāpat arī komisijai un dalību valstīm ir jāpātrina darbs Un pie uh, formulējuma sarakstā, te ir runa par aizliegtajām vielām, un tāpat arī ir jāparedz uh, regulējums dalību valstīm. Tātad te ir runa par pētniecību, kas ļautu mums atrast alternatīvas glifozātam. Es gribētu aicināt visus kolēģus atbalstīt manus priekšlikumus. Paldies! Jā, ja, dank, um, Frau... Paldies, tiem kolēģiem, jums ir zilā kārte. Kolēģi Miljo, vai esat gatavi atbildēt? Jā. Vai jūs esat gatavi atbildēt uz zilās kartas jautājumu? Paldies, priekšstādātāji! Jūs minējat vairākus jautājumus saistībā ar glifosātu, kas ir svarīgi. Un, protams, jūs zināt, ka mēs informējam, mēs importējam arī barību no trešajām valstīm, un par ko arī jādiskutē. Un attiecībā uz piesardzības principu Eiropas Savienībā, vai nevajadzētu balstot šo principu ar mm, turpmāku glifosāta izmantojumu, nedz eh, tātad eh, vieniem un otriem nolūkiem nevajadzētu tomēr liekt. Paldies! Euh, Kolēģi, es ceru, ka es eh, sapratu, ko jūs jautājāt. Es Domāju, ka mums ir vajadzīgas detalizētākas diskusijas par šiem jautājumiem, pirms mēs pieņemsim galīgu lēmumu. Sociāldemokrātu vārdā viena minūte Pauka kungam. Paldies, eh, priekšstādātāji, kolēģi. Es nesaprotu, kāpēc eh, šim parlamentam ir jāatcer pretensijas pret uh, komitoloģijas procesu, kopējo komisiju. Man šeit tas ir dīvaini. Bet eh, vienlaikus šis process ir diezgan nesaprotams. Un uh, glifosāts uh, it kā neatstājot uh, negatīvas pēdas vidē, tā, tā tie ir sāti mēli. Arī ASV notiek uh, testēšana par to, ka glifosāts neatstāja pēdas. Uh, uh, pārtiks produktos, un mēs eh, vēlamies, lai komisija to ņemtu vērā un aizsargātu pilsoņu veselību. EFSA it kā pamatojot savu pētījumu, eh, uz tādiem tā saukto atslēgas pētījumu, ko veikusi nozara, bet nozara, nozara ir vienlaikus finansējusi šo pētījumu. Nu, tas ir tiešām tā baltiem diegiem šūts. Es uzskatu, ka glifosāts tomēr var izraisīt eh, dažādas slimības un veselības problēmas, kā tas pierādījies. Uh, Un līdz ar to nav pieļaujams, ka šai vielai tiek mm, pagarināta autorizācija. Šo vielu izmanto, šādi tad izmanto arī kā antibiotiku. Paldies, tā kā, kā ir vārdā Galing, Galingas kundze, lūdzu. Gal, lūdzu, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam vienasamīgi pret šo rezolūciju. Mūsu grupa pār to nebalsos. Es varētu nolasīt ar garu runu par to, kā glifosāts tiek izmantots un cik, cik tas ir svarīgs lauksaimniekiem, dažām naicībā nav laiku. Tādēļ eh, pieskāršos tikai svarīgākiem aspektiem, un kas tad ir šīs rezolūcijas trūkumi. Šajā rezolūcijā mm, argumentācijā tiek sacīts, ka atliek vielas ir at, atrastas eh, augstnē un ūdenī. Nu jā, tā tas ir, bet eh, kā Vācijas federālais riska institūts mums vēsta, Um, apjoms ir mazāks par 1% no uh, ikdienišķi pieņem, pieņemamās dozes. Tas ļoti niecīgs apjoms. Tāpat arī atliek vēl sesot uh, konstatēts un atrasts pārtiks projektos. Jā, tā tas ir, bet, bet uh, jā, jāskatās, kāds ir reāls risks, un riska līmenis ir ļoti, ļoti zems. Tas ir krietni zemāks par to, kas sastāv reālu risku cilvēku veselībai. Nu, tādēļ rodas jautājums, kādēļ tad, tad šajā rezolūcijā tas tiek izcelts uh, Nu, tik, tik nozīmīgi, ja, ka, un pat, patiesībā šī nozīme ir krietni pārspīlēta. Tāpat arī, ja punktā es atceros, ka pat labāk regulā nav nekādu lietojumu ierobežojumu, tā nav tiesa. Īstenošanas segos projektā viennozīmīgi uzsvērts, ka ir regulatīvi pasākumi, ar ko palīdzību jānosaka mm, izēvielas, kas izmantotas projektu ražošanā un, un, Šis teksts uh, figurē regulas uh, projektā. Tā kā pirms mēs domājam par glifosātu Eh, izmantošana un tā vērtība. Un, nu, sākumā skatīsimies uz faktiem. Sauksim līdz īstajos vārdos, runājot par piesardzības principu. Jā, piesardzības princips ir iekļauts eh, Savienības tiesību aktos, un tas paredz, ka eh, ir jā, jārīkojas piesardzīgi tad, ja nav zinātnisku pierādījumu, bet zinātnisku pierādījumu šeit ir pāri pārējiem, un tā ir viena no problēmām. Un mums ir tagad jāatcerās vai nu EFSA konsultācijas vai AFC, un es eh, nu, neredzu, kāpēc mums būtu jāskās no Eiropas Savienības EFSA aģentūras eh, viedokļa. Paldies, ka eh, ir bandīkums Aldi frakcijas vaļā. Paldies! Nu, labi, paskatījos, kad ir uh, paredzēta diskusija par šo jautājumu. Nu, tu nu pat atklāji, ka tas ir tagad. Uh, Bet jau mans pārdomu process ir bijis visai sarežģīts, ka, nu, te vai tikpat eh, sarežģīts kā komisijas pašas izstrādājas autorizācijas process, jo, nu, svērsim, nu, nu, padomāsim, kas tad tas par procesu, ka komisija pēc eh, tam, kad eh, ir piešķirta autorizācija, izsūta vēstos lielākajiem ražotājiem, tātad industrijas gigantiem, aicinot to, tos nodrošināt procesu caurskatāmību. Tas liecina par procesa grūtībām tiešām, un, jā, mums rīcībā ir EFSA. Un EFSA spēlē spēcīgu lomu lēmumu pieņemšanas procesā Eiropā. Mēs rēķinamies ar EFSA atbalstu un viņu viedoklis eh, šajā tēmā ir relatīvi skaidrs. Mūsu grupa uzskata, ka līdz ar to mums vajadzētu rūpīgi iedzināties EFSA sacītajā, bet patiesībā EFSA nesaka um, nu, neko par, eh, teiksim, to, to periodu, kurā būtu jāturpina šīs vielas izmantošana. Tādēļ mēs, liberālā grupa, esam iesnieguši grozījumu eh, ierosinājumu aicina komisiju atjaunot ar autorizāciju glifosātiem uz termiņu maksimums 5 gadi. Ņemot vērā to, ka ir kādi jauni zinātniski datumi pierādījumi līdz eh, šim per periodam, tādā, jā, ir pierādījumi, ka viela ir bīstamāka nekā mums līdz šim šķietis, ka, eh, ja šādi pierādījumi parādās, tad vielai var likt autorizāciju. Iesniedzām šādu grozījumu pirms 20 minūtēm un cerams, ka pirms um, balsojumu to varēs ņemt vērā. Man jāatvainojas eh, Gērlingas kundzei un Sanīkungam. Sanīkungs vēlējās jums uzdot zilās kartas jautājumu. Vai jūs esat eh, gatavi atbildēt? Sanīkungs, ja jūs vēl gribat uzdot jautājumu, lūdzu jums vārds. Paldies. Es eh, gribēju jautāt Gerlingas kundzei, tā ir arī daļa no debatēm. Ja jau ir tik liela nevēlēšanās izmantot glifozātu, kaut arī pasaulē lauksaimnieki izmanto 50% no šī sarežģītā glifozāta. Es gribētu zināt, vai pastāv alternatīvas glifozātam, ko varētu viet, izmantot tā vietā. Gēlings kundze. Thank you. Correct... Paldies, ja es pareizi sapratu, tad jautājums ir par uh, glifosātu izmantošanu. Jūs runājāt par kakao, es īsti nedzirdēju, kas tika teikts tulkojumā. Jā, ir ļoti mm, daudz aspektu uh, lauksaimniecībā, un iespējams, ka kā pat nav tas labākais piemērs, uh, kas saistās ar glifosātu izmantošanu. Eiropas Savienība arī to daudz lieto, un tieši tāpēc mums ir šī ilgspējīgas lietošanas direktīva, kas ļoti skaidri pasaka lauksaimniekiem, kādā veidā glifosātu un tam līdzīgas vielas var izmantot. Esmu itin pārliecināta, ka ar šo nevēlēšanos mēs varētu tikt galā, bet bet gribētu norādīt, ka mums glifosāts ir patiešām vajadzīgs. Paldies. Tagad eh, kreiso eh, politiskās grupas vārdā vienu minūte Marijai Kilenenai. Keskuksen IARCn. Glifosāts eh, Divtūkstoš 15. gada martā ir uh, atklāts kā kancerganēna viela. Bez tam e, tas ir arī endokrīnās e, sistēmas izkropļotājs. Es domāju, ka šiem diviem datiem vien pietiek, lai šo vielu mēs pilnībā likvidētu, lai tā vairs netiktu izmantota. Tomēr ir e, citi pētījumi par glifosāta atvasinājumiem, kas var iesūkties augsnē un tur arī palikt. Un līdz ar to uh, šai vielai būs vēl plašāka ietekme. Mums vajadzētu ņemt vērā šos pētījumus, mums vajadzētu tos papētīt tālāk, jo daži no šiem pētījumiem ir veikti siltā klimatā, kur augsnes tips ir savādāks. Mums vajadzētu padomāt, kas notiek ar glifozātu augstākās valstīs, un tikai tad mēs varēsim pieņemt lēmumu. Paldies, tagad uh, eh, Mārtiņš Hoislings, pusotra minūte. Uh, Ļoti labi, ka mēs runājam par šo vielu un ka mēs varam tā ieliekt diskusijās par, gli par glifosātu. Mums Eiropas Savienībā darbojas piesardzības princips. Ir skaidrs, ka ir ļoti daudz vielu, kas var izraisīt vēzi, un arī Pasaules veselības organizēsies par eh, šo vielu. Tas nozīmē, ka šāda šaubas pastāv. Mēs redzam, ka no vienas puses mums ir jādomā par uh, to, ka šī viela tiek izmantota 40% no un, teritorijām, un pēdējo gadu laikā e, šie teritorija apjoms ir pieaudzis par 17%. E, šis glifosāts līdz ar to nokļūst ne tikai graudos, bet arī mūsu pašu organismos. Ir skaidrs, ka šai vielai te vispār nav vietas, un tieši tāpēc mums vajadzētu patiešām nopietni pārdomāt, vai uh, Mēs nevaram atrast alternatīvas, un vai mēs varam akceptēt to, ka komisija pēc ļoti garām diskusijām vēlas eh, to visu pagarināt uz 15 gadiem bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka to varēs izmantot jebkurai augu sugai, to varēs izmantot arī uh, ekonomiska apsvēruma dēļ, jo lauksaimnieki varēs ietaupīt simtiem eiro. Galu galā, vai ekonomiski apsvērumi mums ir svarīgāki par ekoloģiskiem un veselības apsvērumiem? Uzskatu, ka šo vielu mēs nedrīkstam pagarināt, un mums vajadzētu vēlreiz iestāsti, iestāties par caurzemības iniciatīvu komisijā. Mēs nevaram šādā veidā strādāt. Ir skaidrs, ka šajā procedūrā ir vajadzīga vispārēja caurzemība. Kolēģis Līza vēlas jums uzdot zilās kartas jautājumu, vai jūs atbildēsiet? Līzes kungs. Paldies, priekšādētāji. Hoislinga kungs, jūs teicāt, ka komisija nav nākusi klajā ar ierobežojumiem, bet eh, tagad tautspartijas grupā ir iesniegusi grozījumus, un jūs eh, pieminējāt vairākus ierobežojumus, kurus vajadzētu iekļaut, savos grozījumos mēs tieši to arī paredzām. Vai jūs varētu to akceptēt, ja rezolūcija tiks sagatavota šādā veidā? Nedrīkstētu būt tā, ka glifosāta vietā sāks tagad izmantot vēl indīgākas vielas. Tas noteikti arī jums nepatiks. Līdzskungs. Uzskatu, ka tautspartijas grupa jau ir paspērusi ļoti lielu solus priekšu pēc debatēm lauksaimniecības komitejā. Tas ir ļoti būtiski. Bet mums ir jādomā par svarīgāko. Nav runa tikai par ķīmiskām alternatīvām glifozātam. Eh, glifozātu var aizstāt ar mehāniskām metodēm, proti eh, ir 90% gadījumu glifosātu var aizstāt ar vienkāršu kaplēšanu. Tāpēc jautājums ir par to, vai tiešām šo vielu mums vajadzētu turpināt izmantot vispār bez ierobežojumiem. Tas ir pamatjautājums, un tas izriet no piesardzības principa. Dāmas un kungi, parasti es pieļauju tikai uh, uh, vienu zilo karti, bet šīs debats ir tik dzīvīgas, ka došu vārdu vēl Ajuso kundzei, lai arī viņa varētu uzdot zilās kartas jautājumu. Neviens īsti nevar pateikt, cik šie pasākumi izmaksās un ko tas īsti nozīmēs uh, siltumnīca efekta gāzē. Kāda būs tā ietekme? Kolēģis kundze, Es esmu bioloģiskās saimniecības īpašnieks un es gribētu norādīt, ka alternatīvas glifosātam ir iespējamas. Tas ir izdarāms. Es uh, gribētu norādīt, ka tev ir 30 gadu pieredze. Paldies. Gērlings kundze, jūs esat runātājs sarakstā, tāpēc nevaru jums eh, dot eh, vārdu zilās kārtas jautājumam. Uh, Tagad Evī kundzei vārds. Paldies! Gribētu norādīt, ka šīs debatas ir ārkārtīgi svarīgas. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu runāt par šiem jautājumiem līdz trešdienai. Tieši tāpēc mums vajadzētu pārdomāt par uh, šī apstiprinājuma pagarināšanu ir jāsaprot, ka to visu vajadzētu ļoti rūpīgi izskatīt. Mums ir vajadzīga kopīga pozīcija šajā jautājumā. Mēs nevaram tā vienkārši atjaunot uh, glifosāta uh, atļauju. Mums ir jāņem vērā draudi, mums ir jāņem vērā ietekmi uz vīdi, kāda tam varētu būt. Un Tāpat ir arī ļoti daudz pētījumu, kas tiks sagatavoti tuvāko mēnešu laikā. Nedomāju, ka mēs drīkstam atjaunot šo konkrēto atļauju. Mums ir jāņem vērā gan ietekme uz vīdi, gan uz akvātisko pasauli, gan arī uz cilvēku veselību. Paldies, tagad vārds Mairēdai Maginesai. Paldies, priekšādātāji! Paldies, kolēģi, par šīm ļoti svarīgajām debatēm. Es eh, saņēmu itin interesantu korespondenci par šiem jautājumiem. Ir tāds diezgan liels lobijs, kas vēlas aizliegt glifozātu. Uh, un nu, mēs respektējam visus saņemtos ēpastus. Nesen sāku saņemt vēstules no konkrētiem lauksaimniekiem, un man ļoti patīk šie individu lauksaimnieki, nevis lauksaimnieku organizācijas. Un šie lauksaimnieki man raksta, ka glifozāts ir ārkārtīgi būtisks viņiem, tad, kad viņi vēlas samazināt oglekļa pēdu, vēlas eh, darboties lauksaimniecībā ilgspējīgi. Es domāju, ka ir ļoti vienkārši aicināt aizliegt ķīmisku vielu. Ķīmiskas vielas rada mūsu pilsoņos bažas. Mums ir jāsaprot, par ko īsti te ir runa. Šķiet, ka ir divi atšķirīgi zinātniski izvērtējumi. Eh, pārtikas eh, drošības un nekaitīguma aģentūra paļaujas uz uh, vēža pētniecības centru, un te galvenokārt ir runāts par draudiem. Mūsu grupa, tāds partijas grupa, es uzskatu, ir pieņēmusi ļoti mērenu nostāju. Mēs vēlamies nodrošināt, lai produkti būtu droši, bet mēs nesam pār vispārēju aizliegumu. Mēs saprotam arī, ka uh, šis produkts ir jāpagarina, un mēs noteikti arī rīkosimies nākotnē, ja radīsies kādas bažas. Mums vajadzētu ieklausīties visās balsīs, kas vēlas kaut ko teikt par šo jautājumu. Paldies! Tagad Karina Kādenbacha vien minūte. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, mēs runājam par glifosātu un te ir runa par auga aizsardzības līdzekli it kā, bet te nav runa par uh, auga aizsardzības līdzekli, te ir runa par herbicīdu, kas nonāvē augus. Uh, Te ir runa par nezāļu iznīcināšanu, bet īstenībā šis līdzeklis neatšķir nezāles no kultūra augiem, un tas tiek darīts tikai tad, kad šie kultūra augi ir piemērotie šim līdzeklim. Tātad uh, Monsanto rada tādus kultūra augus, kas spēj izturēt šīs ķīmiskās vielas klātbūtni. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka Eh, glifosāts var kaitēt eh, cilvēku organismam. Te var runa, runa gan par vēža izraisīšanu, gan par hormonu sistēmas izmainīšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu iznīcināt, vērsties pret šo kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts cilvēkam. Tieši tāpēc pastāv šāda konfrontācija glifosāta jautājumā. Uh, Mēs saprotam, ka ir jāņem vērā gan, par ris gan riski, gan arī uh, kaitējums. Un uh, tikai tad, ja mēs to visu būsim izvērtējuši, mēs varēsim pagarināt šo apstiprinājumu. Bogoviča kungs vēlas jums uzdot zilās kartas jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Vai jūs mani dzirdāt, Kādenbachas kundze? Vai viss kārtībā? Bogoviča kungs, lūdzu. audzēju augļus kopš 86. Eh, gada audzēju augļus un izmantoju glifosātu kā vienu no herbicīdiem augļu audzēšanā. Izmantoju to itin bieži. Tie, kas eh, izmanto glifosātu, labprāt uzzinātu patiesību par šo līdzekli, jo īpaši, ja mēs zinām, ka šis līdzeklis ir izmantots jau 40 gadus. Un uh, šīs izmantošanas laikā mums nevajadzētu domāt tikai par piesardzības pasākumiem. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Zilās kārtas procedūra ir paredzēta, lai jūs uh, uzdotu jautājumu kolēģiem, nevis lai teiktu runu. Mm, Kādenbaks kundze nevarēs atbildēt, tāpēc uh, turpināsim runātāju sarakstu. Šaldi Mozes kundze, viena minūte. Šeit eh, uz kārts ir likts tas, ka uh, glifosāts var izraisīt vēzi. Eiropas pārīgas nekaitīguma iestādes saka, ka glifosāts nevarētu radīt īpašu kaitējumu cilvēkiem, bet eh, vērtējumi ir pavisam atšķirīgi, un jautājums ir tieši par to, kāpēc šie vērtējumi ir tik atšķirīgi. Uzskatu, ka ir ļoti bīstami pagarināt atļauju vēl uz 15 gadiem, ja mums ir divi tik atšķirīgi vērtējumi. Tieši tāpēc es gribētu patiešām aicināt kolēģi, eh, komisiju, lai tā cilvēku veselību vērtētu augstāk par naudu. Glifosātam ir jāpieliek punkts, tas ir kārtīgi jāizpēta pirms mēs eh, tam piešķirsim atļauju vēl uz 15 gadiem. Iespējams, Tagad ir sarežģīti atrast alternatīvas, bet mums tas ir jāpapēta. Mēs nevaram vienkārši ignorēt Pasaules veselības organizāciju. Paldies! Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Man jums jāpaziņo, ka pieteikušies runāt ir vairāk cilvēku nekā es varēšu dot vārdu. Tāpēc eh, es gribētu visus aicināt uz sapratni, jo mums ir paredzēti vēl citi eh, jautājumi darba kārtībā. Šoidrovas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. Es balsoju par to, lai mēs varētu diskutēt par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka pilsoņiem ir jāzina, par ko īsti mēs balsojam. Ķīmikāliju pieļaušana lauksaimniecībā rada sekas veselībai, un tieši tāpēc šis jautājums ir ļoti augsta prioritāte. Komisijai par to e, ir jādomā. Šī prioritāte ir svarīga arī dalību valstīm. Tieši tāpēc es e, aicināju Čehijas Republikas vīdes un veselības ministrijas konsultēties. Mums ir vajadzīgs caurdzams process. Mēs e, teicām, ka mums vajadzētu atbalstīt komisiju. Es eh, atbalstīšu arī tautas parties grupas iesniegtos grozījumus, kur tiek aicināts samazināt periodu uz septiņiem gadiem. Tagad vārds eh, Hereras de Garcijas kundzei. Paldies, priekšādātāji. Šīs eh, debates ir novedušas pie tā, ka Mm, mums ir noteikti par to jādomā, jo ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas nav noskaidroti. Daži kolēģi teica, ka aģentūrām ir ļoti atšķirīgi viedokļi un ka tas nav saprotams. Mums ir jādomā par to, kādu vērtējumu ir sagatavojusi mūsu aģentūra, proti Eiropas pārtikas nekaitīgumies tāde, un te tiek minēts, ka šeit nav nekāda riska. Tāpat eh, arī Vācijas iestādes nav atradušas nekādus riskus, kamēr mm, vēža centrs runā par to, ka šis herbicīds varētu izraisīt vēzi, tātad saskata šeit riskus. Uh, Šeit pastāv ļoti liela neskaidrība, bet tas nav nekāds arguments. Jautājums ir par to, vai mēs ticam mūsu Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādē. Es ticu mūsu veselības sistēmai, un tieši tāpēc mums ir jānoskaidro visi šie neskaidrie jautājumi. Tagad vārds Ričardam Ešvortam uz vienu minūti. Priekšādātāji, Parlamentam ir pienākums nu, nodrošināt, lai pārtika būtu droša un lai uh, vīde būtu tīra. Mums šie pienākumi ir jāstver nopietni. Tomēr no otras puses mums ir jānodrošina, lai mūsu pieņemtie lēmumi būtu proporcionāli riskam, nevis kaitējumam. Mums ir arī uh, jāapzinās šo lēmumu sekas. Glifosāta gadījumā ražojums, kuru ir uh, apstiprinājusi EFS aģentūra un kuram nav tūlītēji alternatīvu, eh, rada lauksaimniekiem mm, tādas pašas sekas, tas samazina mehāniskas operācijas. Un es šeit nepiekrītu iepriekš izskatējušiem komentāriem par mehāniskām operācijām. Uh, Tāpat eh, šādas alternatīvas radītu vēl papildu izmaksas nozarei, kas jau tagad grimst grūtībās. Parlamentam ir jābalstās uz veselo saprātu, nevis uz emocijām, tāpēc aicinu komisiju atjaunot atļauju. Paldies, tagad viena minūte Marijānai Petīrai. Paldies, priekšādātāji. Startautiskais vēža pētniecības centrs ir iekļāvis glifosātu iespējami kancergānu vielu sarakstā. Pētījumi par strādniekiem, kas ir izmantojuši glifosātu savā darbā, rāda, ka šie strādnieki ir pakļauti uh, biežu un limfomas riskam. Uh, uzņēmumi aizsargā glifozātu izmantošanu, tāpēc, ka tās vēlas pārdot ģenētiski modificētus organismus, kas spēj izturēt glifozātu. Es gribētu aicināt, lai lēmums par glifosāta izmantošanas atļaujas pagarināšanu eh, tiktu pieņemts balstoties uz piesardzības principu. Esmu konsultējies ar ekspertiem, kas saka, ka analīzes par glifozātu ietekmi uz cilvēku veselību varētu paveikt viena gada laikā. Mums ir jāapzinās, ka glifozāta kaitējuma apmēri var būt lielāki. Ačiū pirmininkė. Europos. Paldies, saka nākamais runātājs. Jāsaka, ka mums nav īsti priekšstata par patieso situāciju ar glifosātu, un parlamentam te būtu jāspēlē īpaša loma. Eh, komisija rīkojas tā, it kā nekas nebūtu noticis, aizmirst eh, skandālus, eh, tādus, kas, piemēram, bija saistīti ar Vācijā ražotu alu. Un, jā, ir zinātniski pētījumi, kas tomēr pierāda, ka glifosāts var būt bīstams uh, Uh, cilvēku veselībai. Nu, varbūt ir par agru to aizliegt uh, nekavējoties, bet apzinoties, kādā krīzē šobrīd atrodas lauksaimniecības nozare, uh, glifosāta pilnīga aizliekšana vēl vairāk apgrūtinās lauksaimnieku dzīvi. Tādēļ licence tālāka izmantošanai būtu jāpagarina uz pāris gadiem, bet jāpadara stingrāki noteikumi glifosāta izmantošanai. Varētu uh, aizliegt tā lietošanu, piemēram, eh, noteiktā laikā pirms ražas novākšanas. Paldies! Un tā bija brīvā mikrofona procedūra, un tagad došu vārdu komisārei Jūrovs kundzei. Priekšsēdētā kungs cienījamie eh, deputāti. Jāsaka, te mēs runājam par to, vai īstenošanas akts eh, realizē un pagarina tiesības, ko nosaka pamatiesība akts. Un es jau sacīju, ka glifosāta izmantošanas atjaunošanas atļaušana ir saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem. Un komisija rīkojusies saskaņā ar uh, saviem, savām pilnvarām. Mēs skatīsimies, kā vislabāk turpināt glifosāta atļaušanas, atjaunošanas procesu un nodrošinot vislielāko atbalstu no dalībvalstu puses, un tieši tādēļ īstenošanas sakta projekts acīm redzot tiks grozīts. Paldies! Paldies! Un tālāk došu vārdu uz divām minūtēm referentam Lavijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzsvērt e, šādu debašu liederīgumu. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, vispirms jau par dažādo viedokļu paušanu šajā jautājumā. Jā, viedokļi atšķiras, tie var būt diametrāli pretēji šajā parlamentā, taču ir pienācis brīdis rast kaut kādu risinājumu. Mēs esam dzirdējuši vairākus priekšlikumus, kurus ir izteikuši dažādas politiskās grupas. No vienas puses ir šī te nepieciešamība pagarināt glifosāta izmantošanas atļauju uh, No otras puses pastāv aicinājumi to izņemt no tirgus eh, vispār tuvākajā nākotnē. Ir kāda lieta, kas ir pilnīgi skaidra un kas mums ir jāatceras. Šis produkts tiek izmantots lauksaimnieciskajā ražošanā. Tas tiek ļoti plaši izmantots, un tam ir daudz pozitīvu īpašību. Uh, tas ir bijis arī ļoti efektīvs izmantošanā. Jā, ir arī mehāniskas augsnes apstrādāšanas alternatīvas eh, un arī cita veida alternatīvas, eh, roku darbs, piemēram, bet mums ir jāraugās uz mūsu ražošanas sistēmas konkurētspēju. Rīt mēs balsosim par šo uh, jautājumu, un visiem jāatceras dažādie viedokļi, dažādie aspekti, uh, un es vēlētos pasvītrot EFSA lomu šajā sakarā. Un kā jau tika atzīmēts, un to sacīja eh, sociālas grupas pārstāvā Gilērs kundze, jā, mums ir šāds instruments mūsu rīcībā, un to mums ir jāizmanto, un mums ir jāuzticas mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Es vēlētos visiem pateikties. Liels paldies, Lavijas kungs. Tātad rītdien balsosim. Mēs